Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, akik nézik. Dāmas un kungi, laipni lūgti visi deputāti un arī tie, kas mums seko citā formātā, simtiem miljoniem Eiropas pilsoņu. Tagad sāksim sēdi. Daži vārdi par eh, deputātu sastāvu komitejās tika izvirzīti kandidāti saskaņā ar 2009. Eh, gada noteikumiem. Tika izveidota īpašā eh, mākslīgā intelekta mm, komiteja, komiteja cīņai pret vēzi, komiteja, eh, kas strādās pie viltus ziņu un ārvalstu iejaukšanās izpētes arī uh, Nodokļu izvairīšanās apakškomiteja ir izveidota un arī dzīvnieku transportēšanas īpašā komiteja. Un jauno komiteju sastāvs uh, būs atrodams Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Nākamais paziņojums. attiecas uz iestāžu sarunu uzsākšanu vairākās komitejās. Saskaņā ar lēmumu par iestāžu sarunu uzsākšanu 8. jūlijā netika saņemti priekšlikumi par balsojumiem, līdz ar to var uzsākt sarunas. Uh, Pirms debašu uzsākšanas es paziņošu trešās balsošanas kārtas eh, rezultātus. Šī balsošana notika vakardien, ceturtdien. Paziņošu to angļu valodā ziņojums eh, par eh, covid un transponēšanu ir pieņemts ziņojums par Eiropas investīciju banku un tās gada atskaiti 19. gadā pieņemts un Eikauta ziņojums EIB eh, e 2018. Eh, gada pārskats ir arī pieņemts. Koha ziņojums par cīņu pret krāpniecību arī ir pieņemts. Trīs politisko grupu rezolūcija par eh, humanitāro situāciju Venecijā, kā arī migrācijas krīze ir pieņemta. Envī komitejas rezolūcija un iebildumi saskaņā ar 112. reglamenta punktu par aktīvajām vielām. Pirmais grozījums ir pieņemts, otrais pieņemts, trešais pieņemts un T apsvērums ir noraidīts. Saka priekšsēdētāja. ITRE komitejas rezolūcija par vadlīnijām transnacionālajai enerģētikas infrastruktūrai Pirmais grozījums, pirmā daļa noraidīta, pirmais grozījums, otrā daļa noraidīta, piektais grozījums noraidīts, sastais arī, septītais noraidīts, astotais noraidīts, devītais noraidīts, trešais punkts, sākotnējais teksts ir pieņemts. Desmitais grozījums noraidīts, ceturtais punkts, pirmā daļa pieņemta, ceturtais punkts, otrā daļa pieņemta. Otrais grozījums noraidīts, trešais noraidīts un ceturtais arī noraidīts. Eiropas Savienības Jaunzēlandes vienošanās par datu apmaiņu cīņā pret eh, noziegumiem, smagiem noziegumiem un terorismu. Pirmais grozījums pieņemts, trešais ievilkums pieņemts, F apsvērums pirmā daļa pieņemta, otrā un trešā tāpat, pirmais grozījums pieņemts. H apsvērums sākotnējais teksts līdz ar to atkrīt. Envija komitejas rezolūcija par ķīmiskajām vielām un stratēģiju ilgspējai. Pirmais grozījums noraidīts, 21. punkts, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, 22. punkts, pirmā daļa arī pieņemta, otrā daļa arī. 23. punkts, pirmā daļa pieņemta, 23. punkts, otrā daļa pieņemta. 41. punkts pieņemts, otrais grozījums pieņemts, trešais noraidīts, ceturtais noraidīts, 81. punkts pieņemts. 82. punkts, pirmā daļa pieņemta un uh, tas pats punkts, otrā daļa noraidīta. Piektais grozījums noraidīts. 86. punkts, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa pieņemta, Sastais grozījums noraidīts, septītais grozījums noraizī, noraidīts, astotais grozījums noraidīts un 116. punkts ir pieņemts. Tagad sēdi pārtrauksim uz dažām minūtēm, jo sēde eh, debates sāksies 9.15.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 Kedves képviselőtársaim, az ülést folytatjuk. Kolēģi, atsāksim darbu. Tagad būs debates. Vēlējos jūs informēt, ka uzstāsies politisko grupu pārstāvji nebūs brīvā mikrofona un tāpat nebūs arī zilās kartītes procedūras. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums 25. Srebrenicas gadskārtas atcere. Pirmais uzstāsies Olivers Varhelī komisijas vārdā lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti. Šodien Mēs atminamies vienu no tumšākajām stundām Eiropas vēsturē, vienu no traģiskākajiem noziegumiem, kas ir ticis pastrādāts Eiropā kopš uh, otrā pasaules kara. 95. gada jūlijā sistemātiski un ar nolūku tika nogalināti vairāk par 8000 um, eh, bosniešu vīrieši Srebrenicā. Uh, Cilvēki uzskatīja, ka šī pilsēta ir droša, pasargāta no kara, bet, diemžēl, tā tas nebija. Šo uh, jauniešu, vīriešu ķermeņi, mirstīgās atliekas tika iemestas. Uh, bedrēs uh, un uh, viņu rokas bija sasietas uz muguras. Šodien, uh, pieminot šo bēdīgo gadskārtu, mēs domās esam kopā ar izdzīvojušiem, ar šo cilvēku tuviniekiem, mīļajiem cilvēkiem. Mēs augstu godā turam šo bojā gājušo piemiņu un es ceru, ka arī tuvinieki kādreiz uh, varēs aizmirst savas sāpes. Mēs neaizmirsīsim to, kas Srebrenicā notika, un jāsaka, ka mums arī ir jāuzņemas sava atbildības daļa par to, ka šis genocīds netika novērsts un apturēts. Eiropa piedzīvoja fiasko Srebrenicā, un mēs izjūtam dziļu kaunu par to. Srebrenicas genocīds ir joprojām sulojoša brūce Eiropas sirdī, un tā turpina mums sagādāt sāpes tā turpina mums atgādināt, kāda ir mūsu kopīgā atbildība, lai novērstu jau kāda genocīda atkārtošanos nākotnē. Mums visiem uz visiem laikiem ir jāatceras Srebrenica. Mūsu pienākums tāpat ir parūpēties par taisnīgumu un visiem, kas ir atbildīgi par šo slaktiņu, ir jāstājas tiesas priekšā, jāatbild par pastrādāto. Pēc 25 gadiem ir beidzot jāpieliek punkts šī nozieguma pastrādātāju nesodāmībai. Srebrenicas slaktiņu par uh, genocīdu ir atzinis uh, bijušās Dienvidslāvijas republikas uh, starptautiskā krimināla e tiesa un ES tiesa 2006. gadā tas, kas notika Srebrenicā, par to ir jārunā. Ja kāda vēlme to noliegt vai revizionisms nav pieļaujami, arī politiskajiem līderiem ir jāuzņem sava atbildības daļa šeit. Ir jāskatās acīs patiesībai, ir jābūt sadarbībai un nedrīkstē pieļaut to, ka eh, šis eh, traģiskais pagātnes mantojums atstāja mūsu sirdīs bailes un naidu. Ir jādomā par gaišāku nākotni mūsu nākamajām paaudzēm. Un reģiona politiskajiem līderiem ir jārāda labais piemērs, ir jāuzņemas sava atbildība. Un Eiropas Savienībā nav vietas naida kurināšanai, kā arī uh, kara noziedznieku glorifikācijai. Politiskajiem līderiem ir jāparūpējas par kopīgas vīzijas radīšanu Eiropā, balstoties uz kopīgu sapratni un cieņu vienam pret otru. Pilsoniskās sabiedrības ieguldījums šādas sabiedrības izveidošanā ir ļoti būtisks. Ir jāatceras atceres demokrātiskā kultūra visā Eiropā, tā ir um, jāizkopja. Visiem Eiropā ir jāgūst mācība no Srebrenicas notikumiem. Tas, kas notika pirms 25 gadiem, ir nepiedodami. Netika ievērotas tādas pamatiesības kā cilvēktiesības. Uh, vārda brīvība, un Bosnijā un Hercegovinā par to ir jāturpina runāt. Eiropas komisija um, sadarbībā ar visām Rietumbalkāna valstīm turpina uzsvērt savas vērtības. Sadarbība ar starptautiskajām tiesām, lai varētu meklēt iespējas samierināties visiem mierīgi līdzās pastāvēt, ir uh, galvenie elementi, kā turpināt mierīgi līdzās pastāvēšanu visām reģionu valstīm un uh, tiekties iestāties Eiropas Savienībā. Jādomā par um, salapšanu visos līmeņos, gan politiskajā, gan arī domājot par katru pilsoni atsevišķi jādomā par kompensācijām eh, vara upur, kara upuriem, eh, tiem, kas tika izvaroti, ievainoti, un beidzot arī ir eh, jāparūpējas par to, lai kāda skaidrība tiktu sniegta ģimenēm, kas ir zaudējuši savus tuviniekus kara laikā mums ne, mēs nedrīkstam aizmirst pagātni. Ir jāveido sabiedrība, kurā uh, galvenokārtām pastāv pluralitāte, tiesiskums un uh, savstarpējā cieņa labāka uh, sadarbība būs iespējama starp Rietumu Balkānu valstīm, ja notiks šī uh, salapšana, un tas nāks par labu pilnīgi visiem reģionā. Pagātnes atzīšana ļaus mums skatīties nākotnē. Bez salapšanas nebūs ilgtspējīga miera, stabilitātes un uh, labklājības Rietumu Balkānos. Tādēļ es vēršos pie Rietumu Balkāniem, lai tiktu darīts viss uh, tādā veidā sadzīvot likvidējot pagātnes uh, brūces, domājot par nākotnes izaicinājumiem. Paldies par uzmanību! Éppen a következő hozzász... Paldies, komisār kungs! Tagad Paulo Oranžela kungs ETP grupas vārdā uzstāsies. Never again! Nekad, atkal, nekad vairāk, nekad vairāk, dārgais komisāra kungs. Es gribētu šo izmisīgo kliedzienu veltīt visiem Bosnijas pilsoņiem, neskatoties uz viņu reliģisko piedarību vai etnisko uh, piedarību. Uh, Jāsaka, ka daudzas uh, pilsētas ir piedzīvojušas genocīda šausmas un humanitāros pārkāpumus. Srebrenicas upuris nav tikai Bosnijas Hercegovinas traģēdija. Jāsaka, tas ir humana, humanisma noliegums Tad, kad tiek eh, pastrādāts genocīds, slaktiņš, masīva un mētiecīga pamatiedzīvotāju iznīcināšana, mēs runājam par humānisma noliekšanu, par eh, cilvēka cieņas noliekšanu. Visi genocīdi, it īpaši Srebrenicas genocīds, pieprasa tiesu un taisnīgumu. Mums ir jāvēršas pret šo uh, briesmīgo noziegumu pastrādātājiem. Taisnība nav samierināma ar nesodie, nesodāmību. Mēs šeit pārstāvam Eiropas pilsoņu un pilsoņus, un es gribētu izrādīt eh, gan kaunu, gan arī milzīgas sēras, pieminot Srebreņicas upurus, visus izdzīvojošos, un visiem bosniešiem, arī visiem cilvēkiem es gribu teikt, ka tie, kas ir atbildīgi par šiem noziegumiem, ir jāsoda, un arī starptautiskās sabiedrības un Eiropas Savienības uh, nespēja rīkoties, lai genocīdu eh, novērstu, arī ir nepiedodama. Jūs esat tumšāko instinktu upuri. Un bez taisnīguma nevar būt arī eh, salapšanas šajā reģionā. Mums ir jārūpējas par mierīgu un stabilu nākotni pilnīgi visiem Bosnijas pilsoņiem. Paldies! Képviselő úr! Paldies! Tagad uh, eh, Sociāla demokrātu grupas vārdā uzstāsies Pikulas kungs. Paldies, komisār, ar ļoti lielu uh, ar ļoti lielām bēdām un cieņu pret uh, cietušo tuviniekiem. Mēs runājam par briesmīgāko noziegumu kopš otrā pasaules kara. Ir pagājuši 25 gadi kopš Srebrenicas genocīda. Pirms pieciem gadiem šeit parlamentā tika pieņemta rezolūcija par to. Jāsaka, ka visi šie gadi nav um, nesuši mierinājumu. Uh, upuru tuviniekiem. Tas ir ļoti būtiski, lai beidzot valsts varētu uzsākt ceļu uz priekšu. Bosnijā, Hercegovinā, Horvātijā, Serbijā tika notiesāti 45 kara noziedznieki. Viņiem visiem kopā tika piespriest apmēram 700 gadi cietumā par Srebrenicā notikušo. Protams, mums ir jāturpina cīnīties, lai taisnība. Uh, tiktu ieviesta, un mums ir jāparūpējas, lai e, nebūtu naida, lai netiktu e, cilvēki uzkurināti viens pret otru, un tie, kas e, noliedz genocīdu, diemžēl bieži vien šādus viltus ziņu izplatītājus sponsorē autoritāri režīmi. Uh, Mums, mēs esam parādā taisnību, tiesiskumu uh, Srebrenicas upuriem un viņu tuviniekiem. Mums ir jāaizsargā taisnība par katru cenu, tikai tā jaunā paudze varēs raudzīties nākotnē. Bosnijā dzīvo ļoti multietniska sabiedrība un ir jādomā, kā tā mierīgi varētu turpināt līdzās pastāvēt arī turpmāk. Ir jāveicina daudzveidīgums, līdztiesīgums, jāpiešķir vairāk finansējumu šai valstī. Mums Srebrenicas upuru tuviniekiem ir jāpiedāvā skaidrs nākotnes perspektīvas, tāpat kā visiem jauniešiem, kas dzīvo šajā uh, Eiropas Savienībā. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő úr! Paldies! Nākamais runātājs Eiropas atjaunotnes grupas vārdā Flaigakungs, lūdzu. Komisārkungs, ir pagājuši 25 gadi kopš uh, vissmagākā Eiropā padarītā no, no, izdarītā nozieguma kopš otrā pasaules kara. Es runāju par Serebrenicas slepkavībām. Nevienam nav tiesību noliegt to, kas notika Srebrenicā, tādēļ man ir ļoti žēl dzirdēt šodien, ka nav politiskās gribas sagatavot vēl vienu rezolūciju, pieminot 25. Eh, gada dienu šim genocīdam. Tas ir uh, kaut kas, uh, kas man uh, rada patiesu nožēlu. Tas mēs esam, mēs esam to parādā upuriem, viņu ģimenēm. Mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai šādi šausmīgi notikumi nekad vairs neatkārtotos. Mums visiem kopā ir jāuzstāj uz taisnīguma un tiesiskuma ievērošanu. Mums ir jānosoda pretējas politikas. Mēs nevaram izdarīt nekādus kompromisus attiecībā uz cilvēku dzīvībām, uz piedzīvotojiem sāpīgiem notikumiem pieminot uh, uh, genocīdu, šodien esmu piespraudis šo uh, nozīmīti šodien, lai atgādinātu visiem par vistumšākajām Eiropas vēstures nodaļām. Srebrenicas zieds ir simbols, tas ir simbols labākajai nākotnē, cerībai, mieram, tādā pasaulē, kur neviens nezaudēs savu dzīvību, savas etniskās izcelsmes vai reliģijas dēļ. Uh, Vēlreiz izmantošu iespēju nosodīt pirms 25 gadiem Zarebeģicā īstenoto genocīdu. Aicinu jūs visu man pievienoties. Paldies! Merci, madame. Tagad bildes kundzē. Paldies, priekšsēdētāji. Srebrenicas genocīds ir viena no traģiskākajām Bosnijas kara epizodēm. starptautiskajā arēnā īsti nebija skaidrs, kurš tad būtu atbildīgs, kuram būtu jāatbild par šo šausmīgo noziegumu. Un Serbija joprojām cielo Iesti ļoti smagi sodi. Bosnijas prezidents 2004. gadā pieminēja vienu no tumšākajām epizodēm savā, savas tautas vēsturē un nolīgums varonīgie cilvēki uh, uh, jau ļoti agri uz savas uh, ādas izjuta to, ko nozīmē genocīds. Uh, Srebrenicas upuru tuvinieki joprojām dzīvo šajā valstī, šajā pilsētā, uh, ir izauguši bērni, kas nekad nav redzējuši ne savu brāli, ne tēvu, un mēs nedrīkstam pieļaut uh, naida kurināšanu eh, šo kopienu vidū. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő asszony! Paldies! Paldies, Pildskundze! Nākamais zaļo grupas vārdā Frāns Kungs. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi, kolēģis. 11. jūlijā 1994. gadā ieradās um, karaspēks Rebreņicā un nogalināja vairāk kā 8000 vīriešu un sēnu. Šis genocīds e, Eiropas sirdī notika sabied pasaules sabiedrības acu priekšā, un mums vienmēr ir jāturpina sev uzdot jautājumu, kā tas bija iespējams. Uh, šis noziegums ir uh, lielākā, lielākā Eiropas kļūda, lielākais zaudējums kopš otrā pasaules kara. Mums ir jāatzīst šī kļūda, mums ir jāpiemina upuri un šis notikums. Lai nekas tam līdzīgs vairs nekad neatkārtotos, mums ir jāpaliek uzmanīgiem. 25 gadus pēc Daytonas miera līguma aizvien redzam, ka pieaug dažādi ekstrēmi sabiedrības virzieni. To vērojam gan Bosnijā, Hercegovinā, gan daudzās citās Eiropas valstīs. Uh, jebkādi centieni veidot eh, etniski tīrus reģionus ir pilnīgi noteikti jāierobežo un jāliedz. Mēs nedrīkstam pieļaut rasismu, un rasisms neradās tikai Serbijā vai Bosnijā, tas pastāv arī citur. Uh, Mēs nedrīkstam uh, noliegt vai uh, izlikties, ka nav no notikuši nekādi kara noziegumi pret cilvēkiem. Mums ir jānodrošina, ka tiek piemēroti uh, sodi par genocīda noliegušanu, par uh, kara noziegumu noliekšanu, un tas ir viss daļa no mūsu kopīgas piemiņas kultūras. Mums ir jābūt skaidrām priekšstatam par vēsturi. Tas īstenojums ir izglītības palīdzību, tā lai arī nākamās paaudzes saņemtu pareizu un precīzu informāciju par iepriekšējiem, iepriekš notikušajiem konfliktiem. Tā lai mūsu jaunieši saņemtu pareizo informāciju par Eiropas vērtībām, lai būtu pareizā informācija arī par iepriekš notikušiem pārkāpumiem Bosnijā, Hercegovinā. Mums ir jāstiprina mūsu eiropiskās vērtības. Paldies! Nu, tagad konservatīva un reformistu grupas vārdā vārds Epinka kungam. Denki, ir drāma. Priekšsēdētāji, šodien mēs pieminām Srebrenicas traģēdiju pirms 25 gadiem. Jāsaka, ka e, šis brūce aizvien sulo arī uh, Nīderlandē. Nīderlande uh, sūtīja arī uh, savas, uh, savu uh, ANO misiju, lai aizsargātu Bosnijas. Uh, iedzīvotājus, bet, diemžēl, tā bija uh, neiespējamā misija un netika ņemta vērā arī pamiera nostāja. Un uh, tas nebija kaut kas tāds, kas uh, atrastos ļoti tālu no mums. Uh, un uh, politika Nīderlandē eh, toreiz neņēma vērā to, kas notika. Valdība, parlaments uzskatīja, ka noteikti Nīderlandē ir jāiesaistās ar miera misijas uzturēšanu Bosnijā, bet, diemžēl, militārie pienākumi netika izpildīti. Un, uh, Nīderlandes eh, spēki vienkārši atstāja likteņa varā šos eh, bosniešu vīriešus. Srebrenica ir ļoti dziļa trauma arī Nīderlandes sabiedrībā. Šodien mēs pieminam savus veterānus un arī uh, briesmīgā genocīda upurus. Varbūt uh, tas ir tāds vājš mierinājums, ka ģenerālis Mladičs tagad uz mūžu sēdēs Nīderlandes cietumā. Paldies! Paldies! Pirms dodu vārdu komisāram Barelī kungam. Man uh, ir jāat, jā, jāpaziņo par atklātu pirmo balsošanas kārtu. Balsojums notiks no 9.45 līdz 11 izmantosim tādu pašu balsošanas metodi kā vakar. Tiks izmantots personāla balsojums un deputāti varēs iepazīties ar balsošanas rezultātiem dokumentā, kas tiks publicēts plenāras sesijas mājaslapā. Eh, var tikt iesniegtas balsis arī rakstiski, izņemot gadījumos, ja ir vairāk kā 400 balsīm. Tad paziņoju pirmo balsošanas sesiju par sāktu. Jums ir līdz pulksten 11. lai nobalsotu. Balsošanas rezultāti tiks paziņoti 1.30. Tagad došu vārdu Vārhēlī kungam komisāru. Vārds jums. Köszönöm a szót, elnök asszony! Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamie deputāti, paldies, ka veltījāt savu laiku, lai mēs varētu kopīgi atcerēties un pieminēt Srebrenicas genocīdu. Šis ir laiks, kad mēs pieminam upurus, paužam savu līdzjūtību un atbalstu uh, ģimenēm un draugiem, kuru dzīves arī skāra šis notikums. Srebrenicas genocīds ir pastāvīgs atgādinājums tam, ka neko tam līdzīgu mēs pieļaut nedrīkstam, tas nedrīkst atkārtoties. Droši vien ir jāpiemina, ka genocīds ir noticis tikai Srebrenicā. Nav nekādas atšķirības starp genocīdiem. Genocīds ir genocīds. Kā lai mēs tiekam ar to dalām? Tas sākas ar piemiņu un turpinās ar cieņas izrādīšanu upuriem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! debati noslēdzam par šo jautājumu. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas kultūras atveseļošana komisijas paziņojums. Es eh, gribētu atgādināt deputātiem, ka šajā debatā nav paredzēta brīvā mikrofona procedūra, netiks pieņemta arī zilās kartītes jautājumi. Tagad neliela tehniska pauze, minūte vai divas, lai varētu tikt tad dezinficēts komisāra galds, un pēc tam došu vārdu komisijas pārstāvim. Igen, ö, akkor megadnám a szót a bizottság képviselőjének, Skinas. Dodu vārdu Skinas kungam, Eiropas komisijas. Paldies priekšsādātājiem, cienījamie deputāti. Pirms um, sāku savu runu, vēlējos pateikties, ka esat iekļāvuši savā darba kārtībā šo ļoti svarīgo jautājumu. Paldies par debates organizēšanu. Kultūra ir daļa no Eiropas DNS mūsu bagātīgā un uh, dzīvīgā kultūras joma ir viena no lielākajām dāvanām, ko Eiropa var sniegt pasaulē, un tā ir jāsaglabā par katru cenu. Mēs visi zinām, cik ļoti uh, kultūras nozare ir cietusi. Kultūras un radošo nozari pandēmija ir skārusi ne, bezprecedenta veidā. Uh, 90% no šīs nozares ir um, mazie uzņēmumi, neatkarīgie mākslinieki, um, kuri ir maz aizsargādāti. Bieži vien viņi strādā ļoti nenoteiktos apstākļos. Komisija ir sazinājusies ar dalību valstīm, ar Eiropas parlamentu, ar pašu nozari pēdējo mēnešu laikā, mēģinot nākt klajā ar kādiem risinājumiem. Nu, sākšu ar to, ko varētu saukt par ārkārtas risinājumu. Viens no pirmajiem pasākumiem, ko apstiprinājām, bija kohēzijas politikas fonda mobilizācija, lai varētu reaģēt uz um, korona krīzes radītajām vajadzībām ar investīciju pakotni. Šīs pakotnes radīja, mm, sniedza līdzekļus dalībvalstīm finanšu elastīgumu, lai sniegtu atbalstu tām jomām, kuras saskaras ar vislielākajām vajadzībām. Tas, protams, iekļauj arī kultūras un radošo nozari. Otra ļoti svarīga ārkārtas institīva bija jaunais instruments pagaidu atbalsts, pagaidu bezdarbam To zinām arī kā šo programmu vairāk miljardu eiro vērtībā. Šī ir schēma, kas tika izveidota, lai pasargātu darba vietas un darba ņēmējus, kurus skārusi pandēmija, un arī šajā gadījumā tas ir dalībvalstu ziņā izlemt, kā vislabāk šos līdzekļus izmantot un kā vislabāk reaģēt uz kultūras jomas jomā strādājošo vajadzībām. Un treškārt esam izveidojuši pagaidu ietvaru valsts atbalsta pasākumiem, lai stiprinātu ekonomiku pandēmijas krīzes laikā. Kultūra tika norādīta kā viena no tām jomām, kas ir īpaši skarta krīzes laikā, tāpat kā transports, viesmīlība, turisms un mazumtirzniecība. Daudzas dalībvalstis, ja ne visas dalībvalstis, jau ir izmantojušas šo instrumentu, lai atbalstītu kultūras un radošo nozari. Uh, Bet papildus ārkārtas pasākumiem esam eh, izspēruši arī vairākus konkrētus soļus. Uh, Vairāki kultūras jomas pārstāvi ir nākuši klajā ar daudzām daudzsološām institīvām, kā pārvarēt krīzi, un sinerģijā sadarbojoties institūcijām un nozarei, mēs vēlamies nākt klajā ar pavisam konkrētām institīvām. Viens no labākajiem piemēriem bija Eiropas kultūras fonds, kas izveidoja jaunu kultūras solidaritātes fondu. Uh, Vēl kāda platforma, ko piedāvāja pati nozare, bija tā sautā, sauktā Creatives Unite iniciatīva ar pilotu projektu Flip, kas ļauj mm, izveidot kopīgu telpu visai Eiropas radošai nozarei, palīdzot piekļūt resursiem. Uh, Pirms dažām nedēļām notika konference, kurā piedalījās komisijas, padomes un parlamenta pārstāvji, un uh, šī, um, viņi tikās tieši šajā Creative Unite platformā. Es gribētu uh, runāt par radošo Eiropu, par šo institīvu. Mēs vēlamies paredzēt maksimālo iespējamo elastīgumu esošā regulējuma ietvaros, lai sniegtu atbalstu visām notiekušajām darbībām. Esam pagarinājuši termiņus uh, lai veicinātu aktivitāti ļoti sarežģītajos apstākļos, esam paredzējuši konkrētus pasākumus. Piemēram, kinoteātriem tiek piešķirta papildu 5 miljoni eiro voucheru veidā tiem kinoteātriem, ko visvairāk skārusi uh, mm, krīze. Tāpat arī domājam par to, kā atbalstīt uh, pārēj uz digitālo mākslu, uz digitālo mobilitāti, un tad papildus vēl radošā Eiropa programmā esam uzsākuši mērtiecīgu atbalstu nā, mūzikas nozarē, ko, kas ir skarta īpaši skarta ar Music Moves Europe institīvu. Esam paredzējuši pārbīdīt 2,5 miljonus eiro, lai atbalstītu nozari pēc krīzes. Mēs arī domājam par to, kā varētu stiprināt kultūras un radošo nozari ar garantiju instrumentu, kas tiktu izmantots īpašās situācijās, paredzot aizvien lielāku, ar, ar pat vēl lielāku elastīgumu, paredzot kredīt brīvdienas un cita veida atbalstu. Un tagad es gribētu īsi izteikties par atveseļošanos, par nākamo nodaļu. Zinat, ka nākamdēļ notiks uh, valstu vadītāju tikšanās. Un es ceru, ka viņiem izdosies vienoties par atvesaļošanās pasākumiem, vienoties par komisijas ierosināto pakotni. Un ar tās ietvaros kultūras un radošajai nozarei būs pieejams atbalsts ne tikai caur radošās Eiropas programmu, bet arī caur citām programmām React EU, jauno kohēzijas politiku, Invest EU, digitālās Eiropas programmu cita starpā. Nebūtu pareizi uzskatīt, ka radošā Eiropa, ka šī programma ir vienīgais veids, kā sniegt atbalstu. Jaunajā ierosinātajā pakotnē ir paredzēti vairāki instrumenti, ko mums vajadzēs izmantot efektīvi. Bet papildus atvesļošanās pakotnē, un ar to es gribētu arī noslēgt savu uzstāšanos, nedrīkstam aizmirst, ka mums ir arī dažādas iespējas, kas var rasties arī citviet. Piemēram, apvāršana programma, kur ir paredzēts klāsteris kultūras un iekļaujušas sabiedrības programmām. Tā ir lieliska iespēja kultūras nozarei. Tāpat arī nedrīkstam aizmirst zināšanu un inovāciju kopienu, kik, kas tiks, tiks sniegs atbalstu caur arī Budapeštā Mm, bāzēto Eiropas kultūras institūtu. Un visi šie līdzekļi, visi šie ceļi palīdzēs kultūras nozarei atgūties pēc ļoti sarežģītā un grūtā uh, pandēmijas laika. Neaizmirsīsim turismu. Atcerēsieties, ka pagājuši mēnesi mēs prezentējām visaptvarošu turisma un ceļošanas pakotni, un kultūras turisms sastāda 40% no visas kopējās Eiropas turisma daļas. Jāatcerās, ka. Uh, nedrīkstam pazaudēt šo fokusu uz kultūras to, turismu. Cienījamie deputāti, priekšsēdētājs kundze, šajā ļoti sarežģītajā laikā kultūra nav, nekas, eh, nav nekāda luksusa prece, tā ir kļuvusi par eh, ne pirmās nepieciešamības preci. Kultūra ir daļa no mūsu mantojuma, kultūra eh, atspoguļo Eiropas dzīves veidu, mums to ir jāizstāv. Uh, jāatbalsta, jāveicina, mums visiem būs kopā jāsadarbojās, lai mūsu priekšā būtu uh, skaista nākotne. Es rēķinos ar jūsu atbalstu tā, lai mēs varētu turpināt sniegt atbalstu mūsu mākslinieku un radošo cilvēku kopienām. Paldies! Liels paldies! Pienācis brīdis debatēt. Šoidrovas kundze, ETP vārdā lūdzu. Liels paldies! Paldies par iespēju izteikties! Vicepriekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi! Liels paldies uh, par to, ka mums ir šodien iespēja kopīgi cīnīties par kultūras nozari. Tas ir nepieciešams. Gribētu pateikties Hinas kungam par to, ka tika minēti daudzi pasākumi papildus tam, ko mēs visi jau zinām - radošā Eiropa. Gribētu atgādināt jums arī par kultūras ekonomikas pienesumu. Mēs šeit runājam par 3 līdz 4 procentiem IKP Eiropā, un tas pat nav saistīts ar turisma sniegtajiem ieņēmumiem. Cienas kungs, jūs to minējāt savos secinājumos, bet visi kultūras pieminekļi, festivāli, apmeklēšanas vietas, tie visi ir turisma galamērķi, un bez kultūras pasākumiem nebūs turisma. Turismas galu galā ir uh, ekonomikas dzinējspēks lielākajā daļā Eiropas valstu. Un tādēļ mēs vēlamies, lai radošā Eiropa un jaunais atvesaļošanas fonds būtu atvērti un saistīti ar šiem pasākumiem. Atveseļošanas fonds būs milzīga investīcija programma, un tas būs dalībvalstu ziņā izmantot pilnībā šo fondu un tā potenciālu, nodrošinot uh, kultūras uh, sektora atveseļošanu kopumā. Tajā skaitā runājot arī par neatkarīgiem mēdījiem, par filmu nozari, lai Covid pandēmijas ietekmi um, savā ziņā mēs uh, mainītu kā rezultātu, jo šis ir bijis ļoti smags laiks, mēs visi to zinām, un nu, tas ir jāmaina. Radošā Eiropa ir jāstiprina. Tas ir tas, ko vēlamies panākt. Tādēļ gribētu, lai jūs, Hinas kungs, atbalstītu vēlreiz um, šo pieeju arī komisijā ir jābūt atvesļošanas fondam kultūrai, tam pamatā jābūt investīcijām. Gribētu atgādināt, ka 2018. gads bija kultūras mantojuma gads Eiropā. Mēs gribētu to atkārtot. Un vēl pēdējais aicinājums manas runas noslēgumā. Hāgas, Sofija, templis uh, Stambulā ir um, svētvieta gan musulmaņiem, gan kristiešiem. Tas šobrīd ir apdraudēts. Tādēļ pārliecināsimies, ka šis, šī, kultu, šī lūkšana vieta tiek saglabāta kā kultūras piemineklis, kas parāda, ka šīs kultūras var sadzīvot kopā. Lielas paldies! Paldies! Gribētu tikai atgādināt, ka ir būtiski svarīgi ievērot jums atvēlēto laiku, lai pārējiem būtu iespēja izteikties. Kamera vērta grupa, kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! 22. jūnija Ehm, naktī Vācijā sarkanā krāsā tika nos, nokrāsots vairākas ēkas, arī, ehm, piemēram, ehm, celtniecības uzņēmumi, un jāsaka, ka korona krīze kultūras nozari ir patiešām iedzinusi ļoti dziļā krīzē, un es domāju, ka Berlamonta ēku arī būtu pamatoti nokrāsot sarkanā krāsā, jo šķiet, ka komisija neapzinās situācijas nopietnību, un tas, ko jūs mums te piedāvājat, piedāvājat, ir īstenībā kā piliens jūrā ne eh, nākamajā eh, finanšu schēmā, ne arī citās eh, pozīcijās nav atrodams pietiekami uh, daudz vietas kultūrai. Kultūras veicināšanas programmu vajadzētu pat. Uh, vēl vairāk papildināt, bet jūs gribat uh, to vēl vairāk samazināt, vēl vairāk samazināt tai atvēlētos līdzekļus. Mums ir jāpadomā par tādu glābšanas fondu kultūrai, un tas ir jāatrunā līgumos, dokumentos, nevis tikai jāatstāja dalību valstu ziņā. Arī uh, šo radošas Eiropas programmu mēs nedrīkstam atstāt novārtā. Mums ir jādomā kaut, par kaut kā jaunu radīšanu, ne tikai par seku novēršanu. Paldies! Sasolo. Liels paldies! Nākamais runātājs - Fārings kundze. Renew Europe grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Jāsaka, ka. Uh, šo ierobežojumu laikā mākslinieki uh, bija kopā ar mums, viņi internetā arī sniedza koncertus un priekšlasījumus, lai mēs varētu aizmirst šo tik grūto periodu. Jāsaka, ka kultūra ir uh, ļoti trausls sektors, kas krīze ļoti smagi izjūt uz savas ādas. Koncertzāles, uh, kinozāles, muzeji tika aizvērti un tagad, uh, lai arī tie ir atvērušies, joprojām valda liela neskaidrība par nākotni. Un Tas, kas tiek piešķirts jaunās, um, jaunajai uh, radošas kultūras programmai, patiešām ir smieklīgi. Tikai 0,14% no Eiropas budžeta tiek atvēlēta kultūrai. Tas ir patiešām traģiski. Kultūras nozares atgūšanās programmai ir jātiek ieviestai Eiropā. Darīsim visu, kas ir mūsu spēkos. Ir jābūt arī īpašai programmai, sure programmai, kas varētu atļaut šiem cilvēkiem iegūt pagaidu bezdarbnieku pabalstu. Ir jābūt vēl citām atbalstu programmām un jāparūpējas par kultūras nozares labāk atspoguļam arī mūsu budžetos, lai tie būtu vismaz 4% no IKP. Kultūra ir mūsu daudzveidīgums, tā ir arī runas brīvība. Jādomā par kultūras mantojumu, jāpiedāvā iespējas arī mūsu māksliniekiem šajā digitālajā laikmetā, jārada tādi lieli kultūras kopražojumi visā Eiropā. Komisāra kungs, lūdzu, esiet ambicios, lai Eiropa patiešām varētu atgūties. Mums ir jāparūpējas, lai kultūra tiktu iekļaut arī dialogā ar pilsoņiem, ņemot vērā konferences, kas veltīta Eiropas nākotnēji. Lai kultūra kļūtu par Eiropas nākotni, tad Eiropai pirmām kārtām ir jāpiešķir nākotne kultūrai. Paldies! Következő hozzászóló Dáre. Liels paldies! Nākamais runātājs Dāre kungs lūdzu ID grupas vārdā. Liels paldies priekšsēdētāji! Mūsu grupa, jo īpaši Eh, mūsu kustība bieži tiek eh, apsūdzēta par to, ka mēs vēlamies iznīcināt Eiropas Savienību. Tā nav. Tas nav tas, ko vēlamies izdarīt. Mēs nu, gribam Eiropas Savienību uzlabot. 2019. gada 26. novembrī es nosūtīju vēstuli Sasolīkungam, aicinot uh, ievērot Eiropas konstitūciju, un viņa sniegtā atbilde um, norādīja uh, ka būtu jāuzsver Eiropas kultūras centrālā loma. Eiropas Savienībā ir jāmainās, ir jāatdzimst. Mums nav nepieciešama nāciju Eiropa, bet tautu, um, tautu Eiropa, atcerēsimies um, Friulī iedzīvotājs, uh, Katalonijas iedzīvotājs, Basku tautu. Mēs nevaram runāt uh, par Eiropas Savienību neminot visas šīs kultūras centieni, um, tātad, uh, vai gadījumi, kad mēs ignorējam atsevišķu tautu uh, specifiku novedīs pie um, kļūdām, un tas nav tas, ko vēlamies. Mums ir nepieciešams atcerēties uh, visu tautu vēsturi, tikai tas novedīs pie pienācīgas Eiropas. Uh, Eiropa zels un plauks tikai tad, ja mēs ievērosim visu valstu un visu tautu vajadzības, tikai tā mēs nonāksim pie lielas Eiropas, kas būs visu iedzīvotāju interesēs. Un tādēļ Eiropas kultūrai ir jābūt prioritātei arī Eiropas politiskajā satvarā un jābūt kā tāda ierakstītai arī Eiropas konstitūcijā. Mēs nevaram Eiropu īstenot, neievērojot noteikumus, tautu gribu, uh, pat, ja bieži vien tas uh, varbūt nav mūsu interesēs, jo tas saistīts ar augstiem izdevumiem un birokrātiju. Paldies! Liels paldies! Tāšung. Madame la Présidente. Nākamais runātājs lūdzu. Priekšsēdētāji. Mums ir jārunā par kultūru šodien, un arī Žants Monē savulaik pieminēja, cik tas ir svarīgi. Eiropas Savienības nākotne, būšana ir atkarīga no kultūras, un uh, Tad, kad bija konfinācija, kultūra bija tas sektors, kas mums sniedza cerības, ļāva uz brīdi piemirst šos grūtos laikus. Kultūra eh, veido saiknes starp sabiedrībām, starp paudzēm, tā mūs izklaidē, ļauj eh, vaļu fantāzijai, un mums ir jābūt patiešām eh, izšķirīgiem, mums ir jābūt izlēmt spējīgiem, domājot par kultūras nākotni, demokrātija, cilvēka cieņa, līdztiesīgums, solidaritāte, tas viss arī sasaucas ar kultūru. Un es pat tiešām šeit jūsu priekšā atzīstos mīlestībā eir, eh, kultūrai un visiem, eh, kas tajā ir aktīvi. P Politika nedrīkst aizmirst kultūru un tos, um, kam tā ir profesija - tehniķus, māksliniekus, dziedātājus, aktierus. Kultūru nedrīkst uh, atstāt novārtā, vairāk domājot par citām prioritātēm, par spiedošākām jomām. Kultūrai ir jākļūst par politikas un budžeta prioritāti. Mēs vēlamies atstāt uh, saviem bērniem labāku pasauli, tādu pasauli, kurā valda saticība, un uh, gribu beigt savu uzstāšanos ar Olivier Pinē vārdiem. Uh, jāsaka, ka kultūra nav luksus, nē, uh, kultūra ir pienākums un uzdevums. Paldies! Liels paldies! Nu, vārds Čambatskī kungam ECR grupas vārdā lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, kolēģi. Neapšaubāmi šīs ir būtiski svarīgas debates, būtiski svarīgs jautājums, jo kultūra ir mūsu identitātes pamats. Un tieši tādēļ Šajos laikos es gribētu dzirdēt nopietnas debates par to, ko komisijai um, atbalstīt, ko virzīt uz priekšu, vai iet šo slideno ceļu, um, atbalstīt supranacionālas kultūras ziņā marksistiskus projektus, kas uh, um, mēģina pasniegt um, Eiropu kā tādu, kam nav kultūras identitātes, uh, seksuālās identitātes, izcelsmes, es šaubos, jo es tiešām uzskatu, ka mūsu mantojums ir saistīts ar mūsu pagātni. Esam kristieši, visāda veidu kristieši, un runāt par izcelsmi, par mūsu saknēm. Jāmin Hāga Sofija un Konstantinopole. Ne jau bez iemesla tā ir nosaukt par visu svētnamu māti. Tas, kas šobrīd notiek Turcijā, nevar būt Turcijas iekšējs jautājums. Tas ir Eiropas jautājums, tas ir mūsu visu jautājums. Lūdzu, attiecīgi runājiet uh, par to ar Erdoganu. Viņš nevar šeit uh, kāpt uz uh, kājām Eiropas nācijām. Paldies! Eiropas vienoto kreiso grupas vārdā Kizerīrika kungam vārds lūdzu. Dārgie kolēģi, Eiropas Savienības nākotne nav saistīta tikai ar kopējo tirgu. Nevaram kopības sajūtu radīt tikai ar peļņas palīdzību. Eiropas Savienība par to, kas tā ir, padara kultūra, bet, diemžēl, Eiropas Savienība kultūrai nepievērš nepie tās pelnīto lomu. Uh, Kultūra ir ļoti cietusi no Covid pandēmijas. Mana valsts Kipra ir aizmirsusi kultūru. Kultūras darbinieki mēnešiem ilgi gaidīja atbalstu, bet dzirdēja tikai solījumus – Tādēļ mums ir jā, jāpalielina finansējuma uh, programma kultūrai no 2021. līdz 2027. gadam. Mums ir jāsniedz uh, nepieciešamie stimuli uh, kultūras darbiniekiem visā Eiropā. Ir nepieciešama integrēta plānošana, ir jāatbalsta kultūras uh, radītāji. Tikai tādā veidā mēs varēsim uh, investēt uh, mūsos pašos un nākamajās paudzēs. Paldies! Lielas paldies! Milan Mon, ETP grupas vārdā lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Daudzgada finanšu schēmai tās centrālajiem elementam ir jābūt kultūrai. Radošās Eiropas programmai jāsaņem papildus finansējums, kas ir būtiski nepieciešams. Mums ir jāatbalsta arī Eiropas kultūras mantojums, un kā jau tas ir izskanējis, tas ir būtisks arī dzinulis Eiropas turismam, ko, kas kā nozare ir ļoti smagi cietusi šajos laikos. Uh, Eiropas padomes uh, iniciatīvas uh, ļoti labi aiz, nu, tātad strādā ar Eiropas kultūras mantojumu, ir nepieciešams papildus finansējums. Mēs patiešām uzskatām, ka ir ļoti būtiski um, tātad aizstāvēt un um, veidot šos īpašos maršruts arī Spānijā, un tā tas būs, tā, tā būs iespēja mums uh, parādīt citiem savu valsti. Šīs dažādās idejas, tas ir jāatbalsta. Santiago ceļš uh, gadsimtiem uh, Eiropas iedzīvotāji ir šķērsojuši visu kontinentu, lai um, tātad iet šajā svētceļojumā, tādējādi atbalstot Eiropas kultūru un tajā piedaloties. Tā kā es runāju par vēstures mantojumu, gribētu pievienoties Šoidravas kundzes jautājumam par Hāgu Sofiju un uh, tātad plānu to pārvest par mūsu šeit tikai. Paldies! Paldies! Viktor Negrestu, ku sociāldemokrātu vārdā lūdzu. Liels paldies! Komisāra kungs, kolēģi, šodienas diskusijas ir būtiski svarīgas visa, kul, visas kultūras nozars nākotnei. Kultūras uh, jomu Covid-19 ir ļoti smagi skāris. Nozarei nav iespēju bijis un nav bijis resursu cīnīties ar uh, šo krīzi, un valdību paveiktais nu, nav gluži pietiekams. Mēs visi mēģinam, protams, salikt kopā, saprast, ko darīja valsts iestādes, ko darīja Eiropas Savienība. Visa kultūra ir milzīgi svarīga Eiropas ekonomikas daļa, bet, ja paraugāmies uz Rumāniju, nu tad valdība neko īsti daudz patiesībā nav paveikusi. Mēs vienkārši lūdzam, lai Eiropas Savienība kaut ko dara. Ir jāpārliecinās, ka ir pietiekami daudz finansējuma atvesaļošanās plānos šai, šai nozarei, un mums ir jāpārliecinās, ka centieni glābt šo nozari tiek sadzirdēti, un dalībvalstīm ir jāpaveic tas. Mums ir jāsadzird visi nozares pārstāvji. Paldies! Paldies! Un nu, vārds Es ļoti atvainojos. Nē, zilās kartītes procedūras nebūs šajās debatēs, kā jau tika minēts. Yes, just... Par reglamentu. Klausos. Es aicinu paplašināt, eh, pagarināt šīs debats, jo šīs ir pirmā, šī ir pirmā reize, kad mēs debatēm par kultūru. Jūs devāt tikai 30 eh, minūtes, nu tas ir joks. Zilās kartītes procedūras arī nav, mēs te tagad visi izskrējām cauri. Manuprāt, šīs debatas nebija pietiekamas, nebija pietiekami efektīvas, jo, bet jautājums ir ļoti svarīgs. Liels paldies, saka priekšsādātāji, paldies, ka jūs to norādījāt. Tieši tādēļ es jūs aicinu visus ievērot uh, jums atvēlēto laiku debatēs. Tā kā mm, ir um, situācija sarežģīta arī saistībā ar uh, tulkošanu. Nu, nevaram gluži atgriezties pie ierastās lietu kārtības. Cerams, ka tas drīz notiks un debats būs garākas. Do, dodu vārdu Nīnas uh, kungam zaļo vārdā. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Relatīvi begrenzt. Eiropas Savienība ir visai ierobežoti atbildīga par kultūru, gribētu vērsties pie padomas, kas gan šeit nav manāma zālē. Un trešdien Angela Merkele savā uzstāšanās runā tikai pieminēja kultūru vienā teikumā tādēļ, ka šogad Ludvigs van Beethovens svin 250. dzimšanas dienu. Uh, kultūra ir eh, patiešām eh, kaut kas tāds, eh, kas ir jaunradas procesā. Mēs nedrīkstam piemirst kultūru. Un jāsaka, ka Ludvigs van Beethovens noteikti būtu dusmīgs redzot to, to, cik maz tiek runāts šobrīd par kultūru. Jāsaka, ka kultūra un radošā industrija atrodas ļoti dziļā krīzē sanitārās problēmas dēļ. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka sekundārs sektoram galīgi netiek palīdzēts. Mums ir nepieciešams nebirokrātisks ietvars šai nozarei, jāparūpējas, lai šiem cilvēkiem būtu arī kādas garantijas, tad, ja viņi nevar strādāt, un ja mēs nepalīdzam kultūras darbiniekiem šajā nozarē, šajā krīzē, tad mēs esam pelnījuši viņu nicīgumu. Liels paldies! Nu, vārds Peliķē kundzei goja grupas vārdā. Peleķē kundze. Paldies! Septiņi miljoni cilvēku Eiropā ir nodarbināti kultūras jomā. Viņus šī krīze ir smagi apdraudējusi. Tie ir cilvēki, eh, kas eh, ļoti rūpīgi ieklausās tajā, ko darīs Eiropas Savienība un valstu un valdību vadītāji. Jāsaka, ka kultūra bieži vien politikā ir tādā sērdienītas jomā. Uh, Mēs nedrīkstam eh, šos cilvēkus piemirst. Desmit miljoni eh, cilvēku virtuāli šo divu mēnešu laikā apmeklēja Lūvru. Jāsaka, ka kultūra Eiropiešiem ir ļoti svarīga. Ar kultūru mēs varam veidot iecietīgāku, godīgāku sabiedrību. Mums ir jāsaprot, ka kultūra var kalpot arī par tādu kā ēnkuru identitātes krīzes laikā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka nacionālisti atkal izspēlē savu egoismu terorismu uz mūsu pleciem. Mums ir jāatbalsta kultūras nozare, mākslinieki, un kultūra ir cilvēku atmiņas, mūsu kopīgā sirdsapziņa, veids, kā domāt un dzīvot. Mums ir jādomā par to, kā palīdzēt kultūrai, eh, izējot no taupīguma grožiem. Paldies! Következő hozzászóló. Liels paldies! Nākamais runātājs Benhumea kundze ETP grupas vārdā lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Vicepriekšsēdētāja kungs, šī ir pirmā reize, kad izsakos uh, plenārsesijā kopš februāra, tādēļ sākumā gribētu uh, izteikt līdzjūtību visiem Covid-19 upuriem un viņu ģimenēm un gribētu paust atbalstu visiem, kas ir uh, strādājuši, lai apturētu šo pandēmiju. Mēs runājam par kultūru un kultūras strateģisko nozīmē Eiropā. Ir minēti jau cipari saistībā ar to, cik uh, liela nozīme ir kultūrai Eiropas IKP, bet ir jāizstāv kultūra kā Eiropas vērtība, tie skaitā arī kristiešu vērtības un komisijas um, centieni aizsargāt mūsu vērtības, uh, rietumu kultūru. Nu, padomāsim par Hāgu Sofiju, kas tiks pasludināta par mošeju, vai arī visiem, kas atbalsta kultūras pieminekļu iznīcināšanu. Viņi visi apdraud mūsu identitāti, mūsu kultūru, mūsu vērtības. Tādēļ mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai aizsargātu Eiropas kultūru. Nevis dēļ ekonomiskās vērtības, bet lai aizsargātu liberālo demokrātiju Eiropā. Paldies! Köszönöm szépen! Lielas paldies! Nākamais runātājs - Smerilio kungs, sociālistu grupu, grupas vārdā. Paldies priekšsēdātāji, kultūru nedrīkstam aizmirst. Kultūras nozara ir strateģiski svarīga, tādēļ nepieciešams jaunais kurs kultūrai. Tas būtu saistīts ar šo mēnešu radīto smago situāciju, sociālo distancēšanos, to, ka nav iespējams apmeklēt tultu. Uh, ne kino, ne, ne teātra izrādes. Jaunākais komisijas priekšlikums attiecībā uz pēdējo DFS neatbilstam izaicinājumam, kam stāvam priekšā. Budžetu būtu uh, jādubulto radošajai Eiropai. Parlaments turpinās uz to uzstāt ar nākamās paudzes palīdzību varam piesaistīt citus finansējuma avots, veicināt sinerģijas partnerības. Kultūras dažādībai Eiropā ir jābūt jaunam attīstības modeļa centrālajiem elementam. Mums ir jāveido jaunas pieejas, radošie Eiropai, jāmaksimizē arī atvesinošanās fonda iespējas. Mēs gaidām konkrētas atbildes. Köszönöm szépen! Paldies! Un nu, komisijas vārdā Skīnas kungs, lūdzu, iespēju jums izteikties. Mesdames, messieurs, euh, permettez-moi de vous dire que nous sommes en plein accord. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, gribēju jums pateikt, ka mēs esam vienas prātis par situācijas smagumu un arī par to, kas mums ir jādara, lai varētu mazināt pandēmijas sekas uh, vienā no dinamiskākajiem, radošākajiem un tradicionālākajiem uh, sektoriem, kas, protams, ir saistīts ar daudzveidību. Un es pamanīju arī jūsu paustās bažas par budžetu, par programmu. Jūs jau noteikti arī zināsiet, ka diskusijās par budžetu šīs diskusijas vienmēr ir ļoti sarežģītas, ļoti komplicētas. Gribu jums tiešām no sirds apliecināt, ka tas, kas tiek piedāvāts, ir labākais iespējamais variants, kādu varējām uh, piedāvāt esošajā situācijā. Un gribētu padalīties ar jums optim, uz optimistiskas nots, ka nākamnedēļ tiks panākta vēsturiska vienošanās par uh, atveļošanas paketi, kas būs vislabākais veids, kā simbolizēt uh, Eiropas atgriešanos pie reālas uh, izaugsmes, darba vietām, nodarbinātības un ekonomikas uzrāvienu. Pamanīju, ka, kā jau parasti, bija arī diskusijas par uh, to, kāda ir Eiropas kultūras nozīme. Man bija arī iespēja um, dzirdēt, un gribētu teikt, arī es jā, redzu uh, Eiropas kultūras um, nozīmi ne tikai tātad homo eiropeus kontekstā, ka visi cilvēki domā identiski un tad uzspiež uh, visiem pārējiem savas vērtības. Es Eiropas kultūru redzu kā spoguli, mūsu dažādības spoguli. Spoguli, kas parāda um, Eiropas bagātību, domājot gan par uh, valodām, vēsturi, kultūru, um, mākslu, Un Tas ir tas, kas Eiropu padara unikālu mūsu uh, šajā tumšajā pasaulē, tumšajos laikos, smagajos laikos. Un nu par Hāgu Sofiju. Mm, atzīmēju, jūs šis jautājums uh, šķiet ļoti svarīgs, arī uh, tas tā ir arī man. Hāga Sofija ir starpkultūru saskartnes simbols. Tā ir daļa no uh, Eiropas uh, pasaules mantojuma, tas ir muzejs, tas ir simbols, un tas ir simbols arī pilsētai, kas pati par sevi ir simbols tam, ko mēs gribam redzēt kā mūsdienu prevalējušās vērtības. Turcija ir Uh, viena no pamata dibinātājām ANO civilizāciju alianses, uh, aliansei, un viņiem ir visai svarīgi pienākumi šajā kontekstā. Šobrīd uh, šis globālais um, tātad pasaules līmeņa piemineklis Hāga Sofija, saglabāt tās statusu, kas, kā tas ir atzīts gan starptautiski, gan tātad publiskā kārtā, būtu tiešām svarīgi. Pretējā gadījumā tiktu apdraudēta Eiro, um, Turcijas atvērtība un tolerance vai tās loma. Un gribētu jums atgādināt, ka 2010. gadā pilsēta, kas, kur atrodas Hāga Sofija, bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Turcijas premjers, tobrīd pie varas esošais Ražības Tažips Erdogans, tobrīd teica, šī ir Eiropas pilsēta, sirdī, kultūrā, civilizācijā, ar tās iedzīvotājiem, ar savu kultūru, vienmēr viņi ir skatījušies Eiropas virzienā. Stambula ir veidojusi Eiropas kultūru, un Eiropas kultūra savukārt ir ietekmējusi to. To teica premjers Erdogans 2010. gadā, un tas ir tas gars, ko gribam dzirdēt. Tas ir tas, ko sagaidām no prezidenta Erdogana desmit gadus vēlāk. Lielas paldies! Muito obrigado. Com esta intervenção do Sr. Comissário. Paldies. Esam noslēguši ar komisāru uzstāšanos šo darba kārtības punktu. Vēlējos pateikties komisāru kungam, ka viņš ir ieradies pie mums šorīt. Balsosim septembrī. Noteikti esat jau par to dzirdējuši. Nākamais darba kārtības punkts. Ļaušu komisāru kungam apsēsties savā vietā. Estamos então em condições de começar. Um... Šķiet, eh, tagad visi ir gatavi darbam. Labrīt visiem! Nākamais darba kārtības punkts ir uh, mutisks jautājums komisijai - kohēzijas politikas nozīme Covid-19 radīto sociāla-ekonomisko seku novēršanā. Gribu jums atgādināt, ka nebūs ne brīvā mikrofona procedūras, ne arī zilās kartītes. Pirmais tagad uzstāsies Junos Omaržī kungs. Piecas minūtes, lūdzu. Dārgā Elīza Ferēras kundze, dārgie kolēģi! Eiropas vaipstus ir izkropļojusi Covid-19 krīze. Visus reģionus tā ir skārusi ļoti smagi, ir atkal ļoti augsti bezdarba rādītāji, aizvien vairāk uzņēmumu cieš bankrotu un arī tautsaimniecība ir ļoti smagi cietusi. Neviens sektors, nevienam sektoram, nevienam reģionam krīze nav gājusi secēna un ekonomiskās izaugsmas rādītāji ir visai katastrofāli. Šī krīze ir uh, uzrādījusi mūsu vājākās vietas Eiropā. Mums tagad eh, vajadzētu domāt par atgūšanos atgūšanās ir nepieciešama, nevis tikai kaut kāda iespēja. Tādēļ Eiropas institūcijām ir jāievieš atbilstoša politika, eh, jādomā par eh, kohēzijas ieviešanu. Mēs piedzīvojam sanitāro katastrofu un ir jāatminās, ka vienīgā Eiropas politika, kas ir varējusi palīdzēt visām dalībvalstīm, ir kohēzijas politika un pateicoties tai varēja izveidot pagaidu uh, bezdarba atbalsta sistēmas, varēja iepirkt um, medicīnas uh, materiālu un ierīces uh, slimnīcās, un mums patiešām vajadzētu atcerēties, ka mēs uh, bijām arī uzdevuma augstumos, pieņemot atbilstošas lēmumus pietiekami ātri. Šeit eh, trešdien plenārsēdē kanclere Angela Merķele un komisijas eh, priekšsēdētāja Urzula Fonder Lajena un visu politisko grupu priekšsēdētāji pieprasīja ekonomisko atgūšanos, kas sakņojas kohēzijas politikā. Mēs zinām, ka kohēzija nozīmē konkrētu rīcību un ka to pēc tam var arī nolasīt no mūsu darbiem. Padomēji ir jābūt uzdevuma augstumos, jātur dotais vārds un jārūpējas par konkrētiem lēmumiem jau nākamajā samitā. Uh, Komisārs kundze, mēs jau esam spēruši soļus uz priekšu, lai gan parlaments uh, ir gaidījis vairāk uh, pūliņu no komisijas. Kohēzijas politika ir patiešām uh, ļoti lielā mērā atkarīga no nākamās DFS un uh, iep, salīdzinām ar iepriekšējo uh, finanšu plānošanas periodu, uh, tai ir piedāvāts samazināt līdzekļus par 12%. Tas patiešām ir bēdīgi. Kohēzijas politika ir tāda politika, kuras uh, ietekmi, uh, ieguvumus var just uz vietas. Tā ir jāturpina atbalstīt, lai netekmētu uh, uh ļaundabīgi tās mērķus. Mums ir jābūt uh, elastīgumam, vienkāršošanai. Bez šiem diviem mērķiem mēs nevaram uh, ieviest pietiekami labu kohēzijas politiku. Protams, ir jāmeklē atbildes uz mūsu šodien uzdoto mutisko jautājumu, bet ir arī vēl daudzi citi, kam ir jāizskan. Mēs būsim ārkārtīgi piesardzīgi lai 350 miljārdi eiro, eh, kas ir paredzēti atgūšanās fondam, uh, un tiks eh, piešķirt subsīdiju veidā, tiktu pirmām kārtām eh, novirzīti kohēzijas eh, garantēšanā. Komisāres kundze, mums ir jāsaprot, kādu vietu savā politiskajā ainavā mēs vēlamies piešķirt kohēzijai. Vai uh, Eiropas pusgads arī pietiekami labi ņem vērā kohēzijas nepieciešamības. Pirmām kārtām kohēzijas politikai ir jānāk par labu tiem reģioniem, kas ir mazāk attīstīti un ko krīze ir skārusi visskaudrāk. Eiropas uh, pusgadam ir jāsasaucas ar atgūšanās plānu, domājot par reģioniem un sektoriem, kam tas ir visvairāk nepieciešams. Pirmām kārtām jau par ultraperifērajiem reģioniem un salām. Uh, Kā komisija ir uh, iedomājusies arī stabilitātes un izaugsmas pakta saskaņošanu ar kohēzijas politikas mērķiem no 2020. līdz 2027. gadam. Komisārs kundze, noslēgumā gribu jums pateikt, ka mēs vēlamies, lai padomē tiktu panākta veiksmīga vienošanās tāda, kas nāk, kas ir paprātām gan regi komitejai, gan visam parlamentam, gan visiem referentiem. Ir jāuzņemas atbildība, ir jāuzsāk sarunas līdz gada beigām, lai varētu parūpēties par to, ka 2021. gads nav zaudēts gads. Paldies! Paldies! Omarģī kungs eh, uzstājās ar ievadrunu eh, šajās tik būtiskajās debatēs par kohēzijas politikas lomu. Tagad došu vārdu komisārei Elizai Ferreirai. Laipni lūgti, komisāras kundze. Man ir ļoti liels prieks jūs šeit zālē redzēt. Lūdzu, jums tagad vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, par uzaicinājumu šeit uzstāties. Tas notiek īstajā brīdī. Un uh, es Stājoties šajā amatā, esmu apņēmusies strādāt par labāku sociālo un teritoriālo kohēziju Eiropas Savienībā. Mums ir jādomā gan par šīs dienas, gan par rītdienas izaicinājumiem. Uh, Šo nedēļu laikā um, komisijas prezentētās ekonomiskās prognozes ir visai bēdīgas. Krīzes ekonomiskā ietekme būs daudz lielāka nekā mēs to varam iedomāties, un atgūšanās nākamgad um, notiks lēnāk nekā mēs to bijām paredzējuši. Riski arī ir ļoti ievērojami - atšķirības, asimetrija, E, līdzsvara trūkums, tas viss kā damokla zobens karājas pār mūsu galvām. Šis ir patiešām kritisks brīdis, vai mēs visi kopīgiem spēkiem atradīsim nepieciešamo politisko grību, demonstrēsim līdera spējas, lai uzsāktu uh, mērtiecīgu un vērienīgu ekonomikas atgūšanos. Komisija ir sagatavojusi līdz šim nepieredzētu un ambiciozu atgūšanās pakotni, Kohēzija un solidaritāte ir e, šīs pakotnes e, galvenie vaļi, ja tā varētu teikt. Un jūsu atbalsts bija patiešām izšķirīgi svarīgs, lai mēs varētu sagatavot šo priekšlikumu. Politiskās grupas e, ļoti plaši atbalstīja šādu priekšlikumu izveidi. Protams, mums vēl daudz kas ir jāpieslīpē, bet tā ir normāla demokrātiskā procesa sastāvdaļa. Pats galvenais, kā jūs teicāt, ir uzsākt institucionālās sarunas. Nedrīkstam uh, gausi būt. Ir jāvienojas uh, par uh, atgūšanās instrumentiem un arī DFS. 2020. un 2027. gadam saskaņā ar kopienas metodiku. Mēs ļoti labi saprotam, ka katra diena, kad neesam neko paveikuši, nozīmē uh, darba vietas zaudēšanu, ienākumu zaudēšanu kādam Eiropā. Paldies uh, Junus uh, kungam par šo sagatavoto jautājumu. Mums ir jācīnās pret joprojām pastāvošajām atšķirībām starp dalību valstīm un jāgarantē vienoti spēles noteikumi visiem, lai vienotais tirgus varētu uh, darboties bez problēmām. Ir nepieciešams nepieciešams investīcijas zaļai izaugsmei un jādomā arī par uh, labāku digitālās jomas attīstību. Mēs uh, arī vēlamies pateikties budžeta komitejai par atbalstu. Ir jāievieš vēl papildus iniciatīvas. Mēs runājam arī vēl par 15 miljārdu eiro asignāciju no kohēzijas fondiem. Pateicoties līdzekļu ātrai asignācijai, varēja nopirkt uh, maskas un citu nepieciešamo aprīkojumu slimnīcām un uh, varēja sniegt atbalstu arī dalību valstu budžetiem. Tā bija ārkārtas situācija, bet tagad ir nepieciešams vēl vairāk. Uh, atgūšanās pakotnē ir paredzēti papildus 100 miljārdi eiro tieši kohēzijas politikai. Daļa no šiem līdzekļiem tiks atvēlēta no React EU. Šis ir eh, apjomīgs instruments, eh, kas ir izveidots, lai sniegtu atbalstu eh, veselības aprūpas nozarei, MVU, zaļiem un digitāliem projektiem laikposmā no 20. līdz 22. gadam. Tie ir līdzekļi, kas ir papildus piešķirti DFS. Un mēs vēlamies šos līdzekļus nodrošināt kā tādu pārējais instrumentu no eh, vecā iepriekšējā DFS uz šo. Mēs runājam vēl par papildus 40 miljardiem eiro tiem reģioniem, kas ir skarti visvairāk, lai varētu panākt transformāciju, veidojot oglekļa neitrālu ekonomiku. Un līdz 2024. gadam mēs arī piešķirsim papildus līdzekļus, lai varētu palīdzēt vismagāk skartiem reģioniem. No 21. līdz 27. gadam mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai veicinātu veicinātu konverģenci, īpaši eh, mazinot tās atšķirības un disbalansu, kas joprojām pastāv Eiropas Savienības teritorijā. Ir jābūt zaļai un digitālai transformācijai, kas nevienu neatstāja novārtā. Mēs to varam paveikt tikai ar tādu labu, stabilu eh, finanšu eh, buferi. Tādēļ mums ir nepieciešama arī padomes uh, atbalsta pozīcija, lai varētu to panākt. Es eh, strādāšu ļoti aktīvi kopā ar jums, ar reģioniem, ar pilsonisko sabiedrību, lai vienotos par kohēzijas priekšlikumiem ir jāgarantē, ka kohēzijas politika eh, gūst rezultātus, nes cerētos augļus šodien, rīt, parīt. Visu mūsu interesēs un tādas eh, stabilas ekonomiskās atgūšanās interesēs, spēcīgākas savienības interesēs. Liels paldies! Un tagad ar uzmanību ieklausīšos jūsu viedokļos. Paldies, priekšsēdētāji! Muito obrigado. Senhora Comissária Elisa. Paldies komisāres kundzei. Paldies par arī pirmajām atbildēm mūsu smutsko jautājumu. Un tagad uh, došu vārdu deputātiem. Pirmais būs Mitsu Džokehāpa. Viena minūte jums. Diemžēl no mikrofons ieslēgts runātājiem. Micro? The micro, yes. It's okay? Okay. Again. Sākšu vēlreiz. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Kanclere Merkele nesen uh, pieminēja to, ka kohēzijas politika ir ļoti būtiska un tai ir jābūt vienai no prioritātēm Vācijas prezidentūras laikā un padomē kopumā. Mēs vēlamies, lai kohēzijas politika um, paliktu Eiropas Savienībā, tādēļ tai ir nepieciešams vairāk finansējuma. Bet, ja mēs neko nedarīsim uh, lietas labā, tad drīz mēs runāsim nevis par kohēzijas politiku, bet par erozijas politiku. Ja mēs nevaram būt solidāri, neieskatāmies pilsoņu uh, dzīvēs, nedomājam par viņu rūpēm, nu, tad mēs negūsim panākumus. Uh, Mums uh, ir jāpalīdz pilsoņiem, MVU ir nepieciešams piešķirt līdzekļus no šīs atgūšanās pakotnes, atvesļošanās pakotnes, un tas ir attiecīgi jāieraksta arī DFS ir jābūt papildus līdzekļiem, dalību valstis kaut ko sagaida no Eiropas komisijas, ir jābūt pārējais noteikumiem, lai šos uh, līdzekļus varētu pietiekami optimāli izmantot. Jāpiemina arī investīcijas fonds. Ar solījumiem vien nepietiks. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka tas viss paliek kaut kur tikai uz papīra. Ir jāpāriet no vārdiem uz uh, darbiem. Paldies. Ir jā, jābūt budžetam un jau tagad. Seksuāra. Paldies. Nākamais runātāji sarakstā ir Monika Silvāna Gonzāles kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisāri. Uh, Ir pavisam skaidrs, ka kohēzijas politika jau nerunā par to, ka mums ir jābūt dāsniem, te runa ir par taisnīgumu. Mums ir jāizmanto viss mūsu reģionos un pilsētās pieejamais potenciāls, lai Eiropa varētu atgūties pēc, pēc pandēmijas. Jūs teicat, paredzēt, ka 37 miljoni eiro ir mobilizēti, lai saglabātu darba vietas, lai sniegtu atbalstu cilvēkiem, kas mazāk aizsargāti, cilvēki ar invaliditāti, vecā, vecie cilvēki, um, piemēram. Un tas ir tas, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai Eiropa būtu tuva saviem pilsoņiem. Mēs ne, nevis gribam aizsargāt nodokļu paradīzes. Lai Eiropa atgūtos, mums ir jānodrošina tas, ka uh, kohēzijas fonds 21. līdz 27. gadā tiks izmantots tiešajām investīcijām, tiešām investīcijām, kas neobligāti ir obligāti tieši saistīts ar Covid, bet mēs gribētu, lai politiska, kohēzijas politika būtu tāda, kas ļaus mazināt nevienlīdzību, kas vienos Eiropu bez pārmērīgiem nosacījumiem. Mēs ceram, ka komisija izdosies panākt vienošanos par labu darījumu, kas neatstās nevienu aizmirstībām. Paldies, Monika! Nākamais runātājs - Suzana Solisperes no atjaun Eiropas atjaunotnes grupas. Paldies, komisārs kundze. Uh, šis ir bijis īsts izaicinājums institūcijām. Tas ir norādījis, kuri eh, ir mūsu trūkumi, bet uh, kopumā mēs esam mēģinājuši darīt to, kas mūsu spēkos izveidojuši lielāko atgūšanās, atvesaļošanās fondu mūsu vēsturē. Kohēzijas politika vienmēr spēlējas ļoti svarīgu lomu, un uh, kohēzijas politika būs ārkārtīgi svarīga arī šoreiz. Uh, pilsoņiem ir um, pamatotas cerības, ka um, šī tā būs vienkāršāka un labāk izmantojama kohēzijas politika. Bet uh, šoreiz mums ir ļoti rūpīgi jādomā, kas ir līdzekļu fondu saņēmēji - autonomās kopienas, pašvaldības, pilsētas var kļūt zaļākas, var kļūt ilgspējīgākas, digitālākas ar atbalsta palīdzību. Mums ir jāatbalsta uzņēmumi, turisma nozara, lai padarītu viņus konkurētspējīgākus. Ir jābūt pilnīgai skaidrībai, kādas ir mūsu prioritātes, kādu Eiropu vēlamies. Vēlamies tādu Eiropu, kas ir tuvāka pilsoņiem, mēs vēlamies Eiropu, kas investē jaunajos cilvēkos izglītībā. Eiropa, kas investē jaunās jomās. Mēs gribam padalīt Eiropu par pievilcīgu dzīvesvietu jauniešiem, jaunām ģimenēm. Mēs gribam, lai mums būtu kompakta administrācija, kas spētu parūpēties par um, Eiropas pilsoņiem, lai neviens netiktu aizmirsts. Mums ir vajadzīga tāda politika, kas būs ambiciozāka, modernāka un robustāka. Paldies! Paldies! Nākamais Alessandra Basso, lūdzu. Parla di politike per la... Paldies. Kohēzijas politika, sociālā politika visu iedzīvotāju uh, vārdā neļauj mums ignorēt uh, koronas uh, pandēmijas radītās ciešanas daudziem iedzīvotājiem. Runāts ir daudz, bet darīts mazāk. Labāk ir pildīt solījumus, nevis vienkārši tukšus skaļus vārdus izkliegt. Ir nepieciešama papildus elastība, tikai tādā veidā mēs varēsim uh, tuvināties iedzīvotājiem un nodrošināt uh, uh, lielāku vienlīdzību. Ir nepieciešams papildus investīcijas, kas mums ļautu aizpildīt sociālos robus daudzos reģionos, tajā pašā laikā aizsargājot, ievērojot vietējās identitātes un vajadzības. Tas mums ļaut pietuvināties iedzīvotājiem, nodrošināt kohēziju. Tie ir tie izaicinājumi, ar ko jāstops Eiropas Savienībā. Skatīsimies, gaidīsim, vai tas izdosies. Ceru, ka Covid skumjās, skumjā mācība ir apgūta, jo pretējā gadījumā mēs, mēs nonāksim punktā, no kura vairs atgriešanās nebūs. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Niklasam Nīnesam. Vienu minūtu. Zaļo grupas vārdā. Paldies komisārs kundzei, kā esat ieradusies šodien pie mums. Mēs visi saprotam, ka ir jārīkojas ļoti ātri, lai palīdzētu reģioniem. Mums izdevās to jau līdz šim arī diezgan veiksmīgi paveikt, bet tagad ir vajadzīga jauna procedūra, jauna pieeja. Uh, un jaunas procedūras vienmēr ir jābalsta izvērtējot iepriekšējās procedūras, saprotot, kā vislabāk panākt rezultātu. Un te man būtu jums jautājums. Mēs zinām pēc izvērtējuma, ka uh, 60 reģioni jau ir pieteikušies savas programmas maiņai, vai ir tieša korelācija starp tiem, kas izmanto pasākums no Krī un starp to, cik lielā mērā reģioni ir uh, tikuši skarti Covid krīzes dēļ. Un otrs jautājums, ja mēs vēlamies panākt kaut ko nākotnē, ir skaidrs, ka vajadzīga stratēģiska pieeja. Jautāšu jums, kā lai mēs izvēlamies stratēģisku pieeju, tā lai Eiropas Savienības pieeja būtu stratēģiska. Um, Uh, jo ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir absolūti nepieciešams. Paldies jau iepriekš par jūsu atbildēm, komisāri. Paldies! Nākamais runātājs Mazāli, Mazāli Agilāra, viena minūte, EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Koronavīrusa ekonomiskās un sociālās sakas ir dramatiskas, jo īpaši tādās valstīs kā manējā, Spānijā, kur eh, ļoti slikta krīzes pārvaldība tikai ir padziļinājusi krīzes ietekmi. Eiropas kohēzijas politikas fonds ir ārkārtīgi svarīgs, lai mazinātu nevienlīdzību, lai veicinātu ekonomisko atgūšanos, kas būs lēna un sarežģīta. Mēs priecāmies dzirdēt, ka komisija ir akceptējusi šo pieeju, proti, ka dalībvalstis varēs pārnest līdzekļus starp programmām. Uh, Bet, jebkurā gadījumā, ir vēl divi uzdevumi, kas jāpaveic. Lai vienkāršotu pastāvošos mehānismus, pārējais fonds nespēja aizstāt kohēzijas uh, fonda līdzekļus. Mm, ir, to var izmantot tikai kohēzijas fonda līdzekļu papildināšanai. Un otrkārt, runājot par budžetu. Uh, Kolēģi jau šorīt teica, ka ambicioza kohēzijas politika šobrīd ir vairāk uh, vajadzīga kā jebkad. Tā nedrīkstam pieļaut budžeta samazinājumu, gluži pretēji. Paldies! Un tagad uz vienu minūti uh, vārds Žoa Ferreiras kungam no goja grupas. Priekšsēdētāji kolēģi, Covid-19 krīzes sekas. Uh, Komisija ir ierosinājusi struktūrāls un investīciju fondus, bet tie ir jau tādi veci un labi zināmi resursi, un bieži vien šie resursi ir izņemti no, pārņemti no citām programmām. Komisija faktiski ir samazinājusi kohēzijas fonda daļu budžetā. Tas nozīmē, ka būs asimetriska ietekme starp kopējo tirgu un eirozonu. Faktiski tiek radītas vēl lielākas atšķirības starp dalību valstīm. Mums ir vajadzīga nauda, mums ir vajadzīgi līdzekļi, bet um, vienkārši kaut kāda līdzekļu pārnese nekādu būtisku ietekmi neradīs. Tā var radīs tikai vēl lielākas atšķirības. Mums ir vajadzīgs vairāk kohēzijas, vairāk struktūrālo fondu, mums ir vajadzīgs vairāk atbalsta ražošanai, vidas pasākumi, ir jāparedz vairāk elastīguma tajā, kā dalībvalsts ir izmantot kohēzijas finansējumu. Mums ir jāpalielina, ne jāsamazina Eiropas Savienības līdzfinansējuma daļa Mums ir um, jāpaplašina, ne jāierobežo stabilitātes un izaugsmes instruments. Tas ir minimums, ko varam paveikt. Mums ir jāstiprina kohēzijas dimensija visu programmu centralizētā pārvaldībā, gan uh, zinātnē, gan izstrādē, gan arī visās pārējās jomās. Ir jānodrošina, ka ir vienota pārvaldība. Bet uh, šķiet, ka uh, jūs uh, ne visas šīs idejas esat gatavi akceptēt. Paldies! Nākamā runātāja sarakstā Oliveras kungs. Paldies! redzam, ka um, atšķirības sabiedrībā tikai pieaug. Tas uh, pats bija 2008. gada krīzē, un um, situācija ir identiska, vai problēma bija tirgos vai ar vīrusu. Kohēzijas politikas mērķis un sociālā konverģence ir nodrošināt Eiropas Savienības uh, attīstību, bet krīzes laikos tas ir apstājies. Ir jāmaina struktūra fondu noteikumi, lai tie būtu izmantojami visās situācijās, jāpaturprātā uh, Uh, dalībvalstu fiskālie noteikumi, ja tie ir pretrunā, kā mēs tiešām varam nodrošināt to, ka šie fondi tiek izmantoti. Ja ir identiska, identiskas prasības attiecībā uz līdzmaksājumu, uh, kā izaugsmes laikos, jāsaprot, vai tad esam ārkārtas situācijā vai neesam. Vai nu tad um, iekļaujam vai liedzam iespēju tos izmantot. Kohēzijas politika esošajā krīzes uh, situācijā ir um, jāpielāgo, lai mēs spētu mm, tātad nodrošināt izaugsmi un nodrošināt sabiedrības veselību. Paldies! Pasam zagārā ās. Paldies! Un tagad no ETP grupas uzklausīsim Bogaviču kungu. Lūdzu! Paldies priekšsēdētājiem! Bez veiksmīgas lauksaimniecības un kohēzijas politikas Eiropa būtu pavisam citādāk. Tajā būtu lielāka nevienlīdzība, mazāk cilvēku dzīvot laukos, viņiem nebūtu pieejama nepieciešamā infrastruktūra. Covid krīze ir parādījusi, ka pēkšņi nu, ir diezgan labi dzīvot laukos ar tīru gaisu, ar dārzu, Um, tas ir krietni labāk nekā pilsētā. Ir krietni vieglāk saglabāt veselību, arī garīgo veselību, uh, dzīvojot laukos. Tieši tādēļ ir vajadzīga nepieciešamā infrastruktūra, tā skaitā arī platjoslas internets, uh, arī lauku reģionos. Tikai pusē Eiropas iedzīvotāji ir piekļuve platjoslas internetam. Uh, Šādi savienojumi veicina digitālo mācīšanos, attālināto mācīšanos, iepirkšanos tiešsaistē. Tas ir visas pirmās nepieciešamības vajadzības. Mm, mums ir jāuzlabo šī infrastruktūra lauku reģionos, tad varēsim veidot viedos ciematus un veidot kopumā ilgspējīgu un zaļu Eiropu. Paldies! Eh, S&D grupas vārdā Hannes Haide. Viena minūte. Paldies priekšsēdētājiem. Reģionāla politika ir Eiropas Savienības sirds tā. Mm, tai ir jābūt mūsu savienības centrā, tāpat kā kultūrā un citiem. Eiropai ir jābūt redzamai mūsu reģionos, pilsētās, kopienās, un eh, ir eh, ļoti zīmīgi, ka Iepriekšējā atbalsta, poli, atbalsta politikas laikā vairāk kā trešā daļa darba vietu radās pateicoties reģionālajai politikai. Bez iesaistīts kohēzijas politikas mēs nespēsim pārvarēt šo krīdi. krīzi. Mums ir jauni uzdevumi, jauni izaicinājumi un arī vajadzības, bet bez atbilstoša finansa atbalsta tos īstenot nevarēs. Tādēļ mums ir atbilstoši jāizvērtē un jānovērtē jānodrošina vajadzīgais finansējums kohēzijas politikai. Tikai tad mēs spēsim cīnīties ar nākotnes izaicinājumiem digitālā klimata mm, pārmaiņu un krīzes saku novēršanas jomās. Jā, tas arī ir solidaritātes jautājums. Uh, mums ir uh, jo labāka būs reģionālā kohēzijas politika, jo tā labāk veicinās ekonomisko izaugsmi, vei, radīs jaunas darba vietas un arī palielinās uzticēšanās līmeni Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Stefans Bižū no Eiropas atjaunotnes grupas. Priekšsēdētāji, komisāras kundze, Šorīt šajā pašā brīdī viena no teritorijām, ko vismagāk ir skārusi Covid-19 krīze, ir uh, Franču Gvijāna, kas atrodas netālu no Brazīlijas. Tā cieš no milzīgas krīzes, un uh, nākamajās 48 stundās Francijas ministrs uh, tiksies ar Gvijāns ministru, lai runātu par to, kā tik galā ar krīzes sekām. Uh, Protams, ka kaut kas ir jādara, ir jāpalīdz, bet ir arī jākonsolidē un jādomā par risinājumiem uz vietas, sadarbojoties ar MVU un reģionālajām iestādēm. Un, protams, tie, kas dzīvo uz vietas, vislabāk zina, kā tikt galā ar vīrusu, un, protams, šie cilvēki nevēlas būt aizmirsti. Ir jācīnās arī pret šo aizmirstības sajūtu, ir jābūt solidaritātei Mums ir instruments, kā pret to visu cīnīties. Ir šī teritoriālā kohēzija, kohēzija starp visiem eiropiešiem. Ir jābūt elastīgumam, vienkāršošanai, jāizmanto visi krīzes pārvaldes instrumenti. Tam ir jākļūst par. Eiropas veidošanas uh, normu. Paldies! Muito obrigado. Dou agora a palavra. Paldies. Un tagad došu vārdu EKR grupas pārstāvim Rauskungam. Priekšsēdētāji. Apollo Freidesteina riepu ražotājs Nīderlandē šogad paziņoja, ka tiks atlaist no darba 750 cilvēki. Pēc 110 gadiem, kopš šis uzņēmums darbojas Nīderlandē, ražotne tika pārcelta uz Ungāriju, uz modernu jaunu rūpnīcu. Un eh, pirms divām nedēļām mēs uzzinājām, eh, ka eh, netālu no šīs fabrikas būs arī M3 ātrgaitas šoseja. Bez šīs ātrgaitas šosejas uzņēmums nekad nebūtu pārcēlies uz Ungāriju. Nu, lūk, kā kohēzijas fonda līdzekļi tiek izmantoti, lai uh, uzņēmumus pārceltu no Eiropas. Un jāsaka, ka Nīderlandē. Uh, tika saņemti 130 miljārdi eiro uh, kā kompensācija, un Ungārija saņēma 7,5 miljārdus eiro. Kur tad ir šī solidaritāte? Uh, Un Nīderlande tagad pati vēl finansē uzņēmumu pārcelšanos un lej, ekonomikas lejupslīd. Nu, kur tad tur ir solidaritāte? Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Simonai Šmitbauerē. ETP grupas vārdā. Viena minūte jums. Priekšsēdētāji, komisārs Kundze, es esmu bijusi reiz pilsētas vadītāja, un es eh, zinu, kas tiek darīts reģionos, laukos. Tur tiek ieguldīts daudz darba, daudz sirds, eh, un eh, mani kolēģi tiešām ir daudz strādājuši, lai novērstu cilvēku aizceļošanu, aizbraukšanu no lauku reģioniem. Bet tam ir vajadzīgs nepieciešamais uh, ietvers, nepieciešamais finanšu atbalsts. Man ir skaidrs, ka uh, Uh, jūs vēl neesat gatavi piedāvāt uh, priekšlikumus uh, pārejas periodam. Mēs nedrīkstam aizmirst nevienu Eiropas pilsoni. Mums ir jānodrošina līdzvērtīga attieksme pret visiem. Ir jāsamazina birokrātijas līmenis, tam ir jāpieiet ar lielu enerģiju dažādas iniciatīvas, lai cīnītos pret Covid krīzi, ir bijušas ļoti ļoti labas un vajadzīgas. Mans aicinājums ir jums rīkoties pēc iespējas ātrāk, lai novērstu visas negatīvās sakas. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārtu Kristīnai Maistra Martinde Almagro no sociāldemokrātu grupas. Paldies priekšsēdētājiem! Komisārs Kunze, pirms dažiem mēnešiem kad mēs pat nezinājām, ka Covid um, eksistē, mēs šajā zālē runājām par to, kā panākt ambiciozāku daudzgadu finanšu sēmu. Un mēs zinājām, ka paredzēts uh, kohēzijas finansējuma samazinājums, mēs vēlējāmies panākt lielāku elastīgumu. Nu, šķita, ka uh, mūsu mērķu panākšana būs neiespējama, bet uh, es, mēs uzskatījām, ka ja būs griba, tad būs arī iespējas rast risinājumus. Kāda situācija ir tagad? Esam tikai pašā ceļa sākumā, un mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar pirmo neatliekamo palīdzību. Ir jāparūpējās, lai neviens netiktu aizmirsts, nedrīkstam atkārtot pagātnes kļūdas, kā lai to panākam. Ir jāsaprot, kas uh, notiks tālāk. Kohēzijas politika ir Eiropas projekta pamatā. Šo pamatu un krīze nedrīkst uh, sadrupināt. Uh, mēs spēsim panākt rezultāts tikai tad, ja kohēzijas politika saņems nepieciešamo atbalstu un nepieciešamo vērību, un jums būs mūsu atbalsts, ja to darīsiet. Paldies! Tagad došu vārdu uh, ETP grupas pārstāvē Benžumējas kundzei. Paldies, priekšsēdātāji, komisārs kundze. Eh, es vēlos pateikties eh, priekšsēdājiem ar Mažikungam par iekļauto jautājumu darba kārtībā. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums par kohēzijas finansējumu atvesaļošanās periodā pēc Covid-19 krīzes. Parlaments un komisija ir reaģējuši ātri, un to es ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem arī pateikt. Es vēlos apsveikt komisiju ar piedāvāto nākamās paudzes programmu, kas uh, mobilizēs līdzekļus, um, kas uh, iepludinās arī līdzekļus kohēzijas politikā. Uh, Es domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties uz to, ka līdzekļu finansējums tiktu izmantots tajos reģionos, ko visvairāk skārusi Covid krīze. Tas ir svarīgi. Līdzekļiem ir jānonāk pie visvairāk skartajiem reģioniem. Uh, mums ir vēlreiz jāizvērtē savas prioritātes. Mūsu svarīgākajai prioritātei vajadzētu būt radīt labklājību, radīt jaunas darba vietas ar MVU palīdzību. MVU ir tie, kas radīs jaunas darba vietas. Neaizmirsīsim, ka tie ir MVU, kuriem vajadzētu saņemt vislielāko atbalstu ar jaunās programmas palīdzību. Paldies! Paldies! Un tagad noslēgumā uzklausīsim komisārs kundze Elīzu Ferēru. Pa. Paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem, kuri izteicās. Paldies par pausto atbalstu komisijai visos sarežģītajos mirkļos, ko esam piedzīvojuši. Nu, sākumā atsaukšos uz Haides kunga teikto. Uh, ka kohēzijas politika ir uh, Eiropas sirds. Un uh, šī sirds uh, jau neapstājās tajā brīdī, kad Eiropa uh, cieta no sakām paldies arī par atsauci uz uh, kopīgi paveikto darbu, tā lai mēs spētu uh, kopīgi reaģēt uz koronas krīzes radītajām problēmām. Uh, bet gribēju atgādināt, ka mums e, tiešām vajadzēja reaģēt uz konkrētām situācijām, ar ko saskārās e, mūsu iedzīvotāji. Un e, visas šīs iespējas, ko pavēra KRI un KRI, plus, tās izmantoja gandrīz visas Eiropas dalību valstis. Šobrīd visas dalību valstis, izņemot Austriju un Dāniju, ir izmantojušas šo iespēju. Uh, Mm, izmantot uh, pieejamos līdzekļus, uh, maksimālais apjoms ir 50 uh, miljardi, lai samaksātu par to, ka ir jāmaksā par maskām, par ventilatoriem, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Visi tie, kas teica, ka kohēzijas politika ir veca politika, uh, esam pierādījuši, ka tā ir visnotaļ dzīva un pavisam spējīga sniegt atbalstu ārkārtas situācijām. Valsts atbalsts bija faktiski vienīgā finansēšanas programma. Tā nav vienīgā, bet tā ir lielākā un visredzamākā. Un otrkārt gribēju pieminēt uh, Uh, to, ko esam ierosinājuši, tā kvalitāte. Jā, mums ir jānāk klajā ar ilgtermiņa redzējumu, ilgtermiņa priekšlikumu, paredzot arī atbalsta iespējas īstermiņā, saglabājot elastīguma iespējas, saglabājot uh, līdzfinansēšanas iespējas. Uh, uh bet ir skaidrs, ka līdzekļus uh, komisija nevar. Uh, um, tieši un nekavējoties izdalīt reģionu līmenī. Mēs sadalām aploksnes balstoties uz faktiem un datiem, un šīs vasaras beigās mums nebūs pieejami reģionāla līmeņa dati. Bet uh, tas ir dalībvalstu ziņā nod, nodot šo informāciju. Uh, Uh, par visiem kritērijiem, par samazinājumu IKP, par bezdarba pieaugu, par pieaugumu, par uh, jauniešu bezdarba pieaugumu un uh, par valsts relatīvo labklājības līmeni, tā lai mēs varētu nodrošināt tādu savienojumu pārēju uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu, kas ļautu reģioniem mm, strādāt pie atšķirību novēršanas, bet um, mums ir nepieciešami šie mm, kritēriji un dati, ko dalībvalstis izmantos sadalē, un tas arī atbild zināmā mērā uz Omaģī kungu uzdoto jautājumu. Vēl vēlējos piebilst, ka. Jā, šobrīd ir ļoti svarīgi, lai aplūkojam komisijas priekšlikumu kā pamatu Mums mm, jābeidz teikt, ka nepietiek līdzekļu. Manuprāt, pietiek līdzekļu. Es varu atsaukties uz Nīnas kunga teikto, un arī citi deputāti pieminēja, ka mums ir jāsaprot, ko vēlamies panākt ar līdzekļiem, kādā kvalitātē vēlamies to īstenot, jo tas, cik kvalitatīvi paveiksim savu darbu, noteiks mūsu nākotni. Bet Vēlējos reaģēt vēl arī uz Ferēras kunga teikto, kurš runāja par iespējamu finansējumu samazinājumu. Finansējums netiks samazināts. Daudzgadu finanšu schēmas līdzekļi mm, tos vajadzētu uzskatīt par papildu uh, piešķirtu um, finansējumu. Te runa ir par 55 miljardiem eiro priekš React EU. Uh, 33 miljardi eiro taisnīgas pārējas fondam un 10 miljardi eiro, ko a, varēs izmantot a, 2020. gadā saskaņā a, atbilstoši Eiropas reģionos piedzīvotajam nodarbinātības līmeņa samazinājumam. Te runa ir par 100 miljardiem eiro, un vissvarīgākais ir tas, ka mums ir jābūt skaidram priekšstatam par uh, kapacitāti, eh, vai varam paveikt to, kas mums ir jādara. Mums ir jāatrod pareizā pieeja, lai mēs visu izdarītu pareizi, lai izmantotu, jaunā, izmantotu visas iespējas. Komisija bija ļoti tieša ar savu priekšlikumu, un eh, to mēs varējām paveikt tikai tādēļ, ka jūs esat šeit, jūs esat izdarījuši spiedienu nemitīgi, un tad uh, jāatzīst, ka uh, tad arī vairākām valdībām mēs saņēmām šādu skaidru signālu, ka ir jārīkojas ātri un izlēmīgi. Mums ir. Mums ir jārīkojas ātri, jāvirzās uz priekšu ātri, tā lai līdzekļi būtu pieejami, uh, lai tā, līdzekļi būtu pieejami nepārtraukti, lai nebūtu nekādi pārāvumi, lai mēs varētu īstenot modernu, zaļu, digitālu uh, atgūšanos, atvesaļošanos, no kā labumu gūs visas Eiropas pilsētas un reģioni. Tas ir tas, kas uh, tagad mums ir galdā. Aicinu visas institūcijas sadarboties un uh, panākt uh, vienošanos. Nu, no ko no mums gaida visi Eiropas pilsoņi šik izšķirīgi svarīgā Eiropas vēstures brīdī. Jā, iesim uz priekšu kopā. Jā, mēs rūpīgi piedāvājam par reģioniem, kas ir saskāršies vislielākajām grūtībām, esam to pierādījuši. Palīdzēsim mūsu pilsoņiem. Mūsu pilsoņi ir daļa no mūsu kopīgās nākotnes. Paldies priekšsādātājiem! Paldies, priekšsēdētā. Paldies, eh, komisārs kundzei par komentāriem. Paldies visiem par darbu. Eh, nu, bieži jau negadās, ka pie mums ierodas komisārs un saka, ka jā, mums ir daudz naudas, daudz līdzekļu. Mēs uh, gaidām uh, padomes rezultātu, bet atcerēsimies, ka parlamentam ir sakāms galavārds. Un mēs esam runājuši pavisam skaidri, ka vēlamies aizstāvēt kohēzijas politiku. Paldies visiem, kas ieradās, paldies, ka piedalījāties debatē. Šobrīd tagad uh, gribētu debati slēgt. Uh, beidzam arī sesiju, sesijas pārtraukums līdz 1.30. Paldies!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

1, 2, 3, 4. carried. So, good afternoon. Labdien, kolēģi! Atsākam sanāksmi. Un tagad es pazunāšu, um, pasludināšu pirmās balsošanas sesijas rezultātus. Galīgo balsojumu rezultāti ziņojums, ko ir sastādījis Guzmāna kungs par nodarbinātības politikām, ir pieņemts. Ziņojums, kur sastādījusi uh, Holmēras kundze par budžeta grozījumiem numur 5, ir pieņemts. Un uh, Holmēras kundzes ziņojums par uh, ārkārtas rezerves mobilizāciju ir pieņemts. Rezolūciju, uh, kuru um, pieņēma NV komiteja, piedāvāja NV komiteja par hroma trioksīdu, tā ir noraidīta. NV komitejas rezolūcija par aktīvajām vielām ir pieņemta. Uh, Gamonas kundzes ziņojums par enerģijas uzglabāšanu ir pieņemts. Rezolūciju, kuru sastādīja ITRE komiteja par TEN-E infrastruktūru, ir pieņemta. Tagad pāriesim pie 20. 2016.1628 regulas grozījumiem, kur ir runa par pārējais noteikumiem, lai cīnītos pret COVID-19 krīzes ietekmi. Ceturtais grozījums, pirmā daļa pieņemta. Trešais grozījums noraidīts. Pirmais grozījums noraidīts. Otrais grozījums noraidīts. Ceturtais grozījums otrā daļa ir pieņemta. Tagad pāriesim pie balsojuma par eh, klinisko izmēģinājumu norisi. Pirmais grozījums - noraidīts. Otrais grozījums - noraidīts. Trešais grozījums - noraidīts. Piektais grozījums - noraidīts. Sestais grozījums - noraidīts. Un uh, Ceturtais grozījums ir noraidīts. Tie ir e, balsojuma rezultāti. Un tagad pārtraucu sēdi līdz 2.15. pēcpusdienā. Paldies!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 Tak. Paldies, darbie kolēģi un kolēģis. Plenāra zālē neredzu daudzus, visdrīzāk jūs esat savos birojos. Tātad atsākam sēdi, otrais balsošanas laiks. Darba kārtībā ir uzskaitīti balsojumi, par kuru balsosim no 14 līdz 18. 14.30 un 15.30, un tā procedūra ir tāda pati kā šodien eh, no rīta. Tātad otrais balsošanas laiks ir sācies līdz 15.30. Jūs varat balsot. Balsojuma rezultātus paziņos pulkstens 18. Priekšsādātāja paziņojuma nav. Liels paldies! Līdz ar to sēde pārtraukta.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

rezultātu. Presidente. So. Die Sitzung ist wieder. Atsākam sanāksmi. Un tagad par uh, otrās balsojuma kārtas uh, rezultātiem. Tardīno kundze ziņojums. Tas ir nolīgums par uh, personas datu apmaiņu ar Jaunzēlandi. Te ir runa par terorismu un a, noziedzības apkarošanu. Tas ir pieņemts. Rezolūcijas priekšlikums no NV komitejas par ķimikāliju ilgspējīgu stratēģiju. Tas ir pieņemts. Steidzamības procedūra saskaņā ar a, 163. reglamentu pāntu par a, Covid-19 krīzes sēku apkarošanu. Tas ir pieņemts, un līdz ar to parlamenta pirmais lasījums ir noslēgts. Uh, Vēl viens steidzamības pasākums, steidzamības procedūra attiecas uz klīnisko um, pētījumu veikšanu ar ģenētiski modificētiem organismiem. Uh, lai uh, testētu pastāvošos medikamentus, um, iespējami koronavīrusa apkarošanai. Tas arī ir pieņemts, arī līdz ar to parlamenta pirmais lasījums ir beidzies. Un tad ir rezolūcijas priekšlikums, kur ir iesniegušas piecas politiskās grupas par visaptvarošu Eiropas Savienības eh, politiku, lai apkarot naudas atmazgāšanu un terorismu finansēšanu. Šis rezolūcijas priekšlikums ir pieņēmts. Un vēl viens priekšlikums arī no piecām politiskajām grupām par Eiropas Savienības eh, veselības eh, aizsardzības stratēģiju laikam pēc Covid-19 pandēmijas. Arī šis rezolūcijas priekšlikums ir pieņēmts. Tad tagad uh, runāsim par uh, uh, tiesību aktiem pēc parlamenta uh, sēdes pārtraukšanas 19. jūnijā parlamenta priekšsēdētājs kopā ar padomus priekšsēdētāju saskaņā ar 79. parlamenta uh, reglamentu pāntu parakstīja divus likumdošanas aktus, kas tika pieņemti kopīgajā likumdošanas procedūrā. Un 15. jūlijā tika parakstīti astoņu tiesību akti, kas arī tika pieņemti parastajā uh, likumdošanas procedūrā šajā plenāra sēdē, un šo uh, tiesību aktu nosaukumu tiks publicēta šīs sēdes protokolā. 8., 9. un 10. notikušo sēžu um, protokoli tiks piedāvāti nākamā sēdes sākumā. Ja iebildumi nebūs, tad uh, es uh, šos te rezolūcijas uh, priekšlikums, rezolūcijas, kas tika pieņemts šajā plenārsēdē, uh, nosūtīšu uh, adresātiem. Uh, um, šeit līdz ar to ir slēgusies. Paldies visiem dienestiem, kas uh, strādā šajā sarežģītajā laikā. Visiem novēlu jauku vakaru un jauku nedēļas nogali un tiksimies atkal pēc uh, nedēļas nogals. Viss pie labas veselības. Paldies! So, I take the free drink.